bet man ir paziņojums. Ekon komiteja sanāksmes eh, sākumā neiesniedz nekādus iebildumus eh, un uh, par sesto darba kārtības punktu un punktu mūsu eh, pieņemtajā dokumentā. Tas nozīmē, ka attiecīgais dokuments ir pieņemts.